darba kārtības pieņemšanas šai nedēļai. Um, saskaņā ar priekšsēdētāju konferences 149. reglamenta punkta noteikumiem GOE ir ierosinājusi um, Attiecībā uz uh, mutisko jautājumu par uh, dzīvnieku labturību uh, rezolūciju. Proti, ka ir nepieciešama rezolūcija, par kuru tiks balsots ceturtdien. Un es dodu vārdu mūsu kolēģim, lai pamatotu šo lūgumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es aicinu parlamentu noslēgt diskusiju par mutisko jautājumu 141 2015 par jauno dzīvnieku labturības stratēģiju 16. līdz 20. gadam ar rezolūciju. Pašreizējā dzīvnieku labturības stratēģija savu darbību izbeidz 31. decembrī un šķiet, ka komisijai nav ideja par jauno stratēģiju. Tas nav pieņemami. Ir daudz problēmu jautājumu attiecībā uz dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā, kurus vajadzētu risināt, un mēs vēlamies, lai komisija nāktu klajā ar skaidru ceļa kārtu šajā jautājumā. Godātie kolēģi, sava kolēģi Stefana Ega vārdā, es aicinu jūs atbalstīt rezolūciju kā diskusijas noslēgumu. Ja jūsuprāt dzīvnieki ir svarīgi, laiks mums to parādīt. Paldies! Wer möchte für pateicos, kurš vēlētos izteikties par labu šim ierosinājumam. Jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Paldies priekšsadatāji, paldies Hazekampas kundzei par viņas iniciatīvu. Mēs redzam, ka ir bijuši daudz likuma projekti, daudz normatīvo aktu, kas ir pieņemti šajā parlamentā pēdējo gadu laikā, taču tie nav savstarpēji saskaņot, tā nav vienota stratēģija pat neviendabīgs eh, normatīvais ietvers Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka dzīvnieki cieš, tas nozīmē, ka mums ir atšķirīgs regulējums dažādās valstīs, un tas nozīmē, ka runājot par lauksaimniecības produktiem, mums nav vienota kopīga tirgus, tāpēc es ierosinu go, atbalstu goju ierosinājumu. Paldies! Pateicos, vai kāds vēlas izteikties pret šo ierosinājumu? Šķiet tā, kā nav. Nē, tomēr. Vēlaties izteikties pret? Lūdzu. Alijam arī kundze. Priekšsēdētāji. Es vēlos tikai salīdzināt. Mūsu grupa pieprasīja, lai pēc debatēm par Parīzes atentātiem tiktu uh, sagatavot rezolūciju no Eiropas parlamenta, lai pavaicāt komisē, ko tā grasās darīt, lai īstenot visus pasākums, kas ir tikuši pieņemti, bet kas nav tikuši īstenoti un kas varbūt būtu glābuši simtiem dzīvību. Man nedaudz pārsteidz tas, ka eh, tik tiešām Eiropas parlamentā mēs uzskatām, ka rezolūcija par dzīvnieku labturību, es, protams, esmu par to, bet tā izskatās svarīgāk nekā eh, rezolūcija par cilvēku izdzīvošanu. Paldies! Frau Alio Marie, Sie haben. Alio Marīzi kundze. Mani komplimenti, jums ir izdevies tāds veiksmīgs eh, formulējums par labu šim ierosinājumam, lai arī jūs gribējāt izteikties pret. Labi, tagad pāriesim pie balsošanas. Kas ir par Hāzenkampa ierosinājumu? Paceliet roku. Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts. Labi, lūdzu mieru. Kolēģi vēlas elektroniski pārbaudīt balsojumu. Vai visi jau ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Zu Dienstag liegen mir. Runājot par otrdienu, nav nekādu grozījumu, bet trešdienas darba kārtībai zaļo frakcija vēlas balsojumu par Ferēras un Toirēras ziņojumu attiecībā uz nodokļu nolēmumiem. Tad viņi vēlas pārcelt balsojumu uz ceturtdienu. Vārds Lambert kungam. Priekšsēdē parlaments ir nolēms, ka eh, cīņa pret eh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas būs īpaši prioritāte, jo mēs attiecīgus dokumentus pieņemam pavisam nesen. Mēs balsosim par pirmo šīs komisijas ziņojumu, un es domāju, ka šis ziņojums tiks pieņemts ar lielu vairākumu, par to es priecājos, bet Satraukums ir sekojuši, proti, ka pagājušajā nedēļā um, priekšsēdētāja konference ar balsu vairākumu izlēma atlikt par vismaz vienu nedēļu lēmumu, uh, iepazīstināt mūsu parlamentu ar to, ka Eh, taks eh, komitejas darbs tiek pagarināts, bet par to bija eh, panākt vienošanās politisko spēku starpā. Un lai nerastos iespējas, ka mēs grasamies pieņemt ziņojumu un pēc tam tikai izlemt, vai mēs pagarināsim šīs komisijas darbu vai nē, es domāju, ka mums ir jāsasaist šie abi divi lēmumi, lai nerastos iespējas, ka parlaments vairs neinteresēs par šo jautājumu. Seplēkā ir saņēma arī pavisam skaidrs uh, signāls no uh, politiskajām grupām, kas šeit ir pārstāvēts, kas ir par labu uh, tam, ka mēs pagarinām šo komisiju, un uh, priekšsēdētāja konferences varētu to izlemt ceturtdien, un nekavēties mēs varētu arī uh, to, par to balsot ceturtdien pusdienlaikā. Ja tas tik tiešām tā notiks, tad mums nebūs nekāda problēma, un tādā gadījumā mēs varēsim pieņemt ziņojumu trešdien un balsot par komisijas darbu pagarināšanu ceturtdien. Bija zināmas šaubas par to iepriekšējā priekšsēdētāja konferencē, bet ja šīs šaubas tiek kliedātas un ja politiskā um, vēlēšanās joprojām ir turpināt šīs komisijas darbu, tad nav nekāda iemesla atlikt šo balsojumu. Tā ir mūsu politiskās grupas nostāja. Paldies! Paldies, Lamberta kungs! Pa, par ierosinājumu uh, došu vārdu uh, Demasī kungam. Priekšsēdētāji, pirms vairāk nekā gada uh, bija Lakslīgs eh, skandāls, kas izraisīja bāžas eh, Eiropas Savienības dalību valstu vidu. Katra ciema policists zina, ka izmeklēšana nedrīkst tikt eh, izbeigta pirms visi pierādījumi ir izskatīti, bet sistemātiski tikus laupīta piekļuva nepieciešamiem dokumentiem, un šeit parlamentā šķiet skaidrības nav bijis. Arī pagājušajā nedēļā viedokļi ir svārstījušies, tāpēc es aicinu pārcelt balsošanu Un mēs nedrīkstam ļaut mandātam izbēgties, tas ir jāpagarina, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim savu ticamību cīņā ar nodokļu oāzēm. Paldies Demazīkungam, vārds Vēberkungam. Priekšsēdētāji, es lūdzu paskaidrojumu, jo es zaļo ierosinājumu sapratu tā, ka mēs atsaucam priekšlikumu, ja plenāra sēde Uh, balso par pagarinājumu. Un uh, te runa par sešiem mēnešiem, lai atrisinātu vēl neatrisināmos jautājumus. Un mm, tad uh, ceturtdien mēs varētu atbalstīt pagarinājumu, un tad balsošana arī varētu noritēt normāli. Es ceru, ka es pareizi sapratu šo, un man kāds to varēs paskaidrot. Paldies! Sīmona kungs. Um, mani sociāldemokrāta frakcija lūdza nodot, ka ņemot vērā arī ALDE nostāju, sociāldemokrāti atbalsta balsošanu par Ferēras ziņojumu trešdien, ceturtdien izskatīt šo priekšsēdētāju konferencē un ceturtdien arī vienoties par pagarinājumu. Un es arī pateicos Lamberta kungam par to, ka viņš savu ierosinājumu līdz ar to atsaukt. Tātad jūs atsaucat savu priekšlikumu. Labi. Labi, e, man vairs nav cita paziņojuma par šīs nedēļas darba kārtību. Paldies par uzmanību. Tad mēs pārējam pie pašreizējā stāvokļa attiecībā uz Dohas attīstības programmu pirms desmitās organizācijas ministru konferences. Un tagad vārds komisārai Malmstrē.